bet šobrīd ir noslēgušās, un pirms mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, man jums jāinformē par vienu lietu. Kā jūs zinat, tad 17. gada 14. martā priekšādātājs nolēma noteikt sankcijas pret Korvinu Miki par to, ka viņš izteica neatbilstīgas piezīmes par sievietēm plenāru sēdē. Šīs sankcijas e, veido trīs pasākumu kopumā. Viņš, viņam tiek atņemti e, dienas pabalsti 30 dienu laikā, tālāk viņam tika liektas jaunas um, ehm, iespējas piedalīties visu veidu parlamenta darbībās desmit dienu laikā parlamentā vai jebkurā tās, jebkurās tās struktūrās, piemēram, komitejās, delegācijās un citās sanāksmēs. Un trešām kārtām tika viņš uz vienu gadu notiekts aizliegums viņam piedalīties starp parlamentārās delegācijās vai starp iestāžu fórumos. Um, Korvins Mike 27. martā apstrīdēja šīs sankcijas. Prezidijas vakar šo sūdzību izskatīja un nonāca pie secinājuma, ka priekšādātais ir pieņēmis atbilstīgu lēmumu un līdz ar to šīs sankcijas ir tālāk apstiprinātas. Līdz ar to, dāmas un kungi, mēs nonākam pie nākamā darba kārtības punkta un tas ir Daltona kunga ziņojums mehānisko transporta līdzekļu un to piekabi, kā arī tādiem transporta līdzekļiem paredzētu sistēmu sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība. Pirmais runātājs uz četrām minūtēm ir referents pats Daniels Daltons, lūdzu.